saprotat, ka viņi neieņem nekādus amatus, kas nav savietojami ar Eiropas parlamenta deputāta pienākumiem. Tas arī viss no manas puses. Tagad pāriesim pie vienas minūtes runām. Un pirmajam, pirmai došu vārdu Zaborskas kundzē, lūdzu, viena minūte. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie kolēģi, es gribētu izmantot faktu, ka Vakar tika samazinātas viesabunēšanas maksas. Mēs runājam par viesabunēšanas pakalpojumiem, ko pasniedz telefonu kompānijas. Šie te cēnu pazeminājumi nebūtu notikuši, ja nebūtu mums kopēja Eiropas tirgus un ja nebūtu cieši sadarbības starp visām Eiropas iestādēm. Tas ir fantastisks piemērs pasākumam, ko mēs varam visu kopā veikt. Pilsoņi to savās kabatās arī izjutīs. Es pilnībā saprotu, kādēļ pēdējo mēnešu laikā. Daudzi Eiropas Savienības augsti pārstāvji ir kritizēti. Pilsoņi viņus ir kritizējuši pilnīgi pamatoti. Taču es joprojām uzskatu, ka Eiropas projekts ir labs projekts, tas ir nepieciešams un to nedrīkst aizēnot ikdienas problēmas. Paldies, Masips Idalgo kungs, lūdzu. Vengo, señorías, emocionado Godātie kolēģi! Es šeit ierados pēc tikšanās ar ogļračiem, kas devās demonstrācijā uz Madridu. Tas man patiešām ļoti aizkustināja. Spānijas valdība neuzklausa šos ogļračus. Šodien kāds šeit runāja par Spānijas vērtībām, par Spāniju, ka tādu vienotu valstu uz visiem laikiem, taču es domāju, ka ir ļoti svarīgi atcerēties arī to, ko es teikuši citi Proti mūsu valsts ilgstošās vērtības pārstāv arī tie ogļurači, kas šobrīd piedalās demonstrācijās. Šīs vērtības ir viņa spēja cīnīties un pretoties situācijai, kādā viņi ir nonākuši. Mums ir jāatceras tas, ka savulaik manas valsts ogļurači sacēlās pret fašistisko diktatūru. Uh, Eh, Salvadors Madariaga kādreiz viņus apvienoja, un liberāļu draugiem grib pateikt, tieši pateicoties viņiem, viņi uh, Regīnas viesnīcā Mīnhenē apvienojās. Šis vārds eh, Madarjaga ir viens no simboliem Eiropas parlamentā. Ja runājam par Eiropas parlamentu, tad tam noteikti būtu jāatbalsta Spānijas ogļu rači un uh, jāpalīdz viņiem cīnīties. Paldies! Nākamais viens minūtes runā izteikties Buzola kungs. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Debašu sākums Eiropas parlamentā attiecībā uz uh, direktīvu par caurskatāmību dod man iespēju uh, dalīties savās domās par, eh, zāļu, par, par zālēm. Zāles ir ļoti būtisks, ja jūs vēlaties, lai inovācijas pārvestos ar jauniem medicīnas produktiem tirko, tad uh, tas ir ļoti būtiski un ir jānosaka adekvāts cenas, jo cenas ļoti lielā mērā nosaka to, kā iedzīvotāji varētu šīs, šīm zālēm piekļūt. Rumānijā valdība ir uh, labojas dažas kļūdas, kas no 9. līdz 12. gadam tika mm, pieļautas. Zemo cēnu medikamentu saraksti nav tikuši atjaunināti un ir notikuši dažādi negatīvi pasākumi, kur ir notikuši iepriekšējās valdības rezultātā un farmaceitiskās rūp mm, nozars pārstāvi ir centušies tirgu ieviest jaunus produktus. Paldies! Mirāns kundzei tagad vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs vēlamies paust savas bāžas attiecībā uz to, kas ir eh, par, par Paragvajas eh, prezidentu vēlēšanām. Prezidentu aizstāja ar eh, Paragvajas kongresu, kur kontrolē konservatīvie, kas nepieņēma demokrātiskos standārtus, ņemot un eh, tika dots mazāk kā 24 stundas laika prezidenta aizsardzībai. Tas ir nelikumīgi, un eh, tādējādi netiek izrādīta cieņa tiesībām uz eh, aizstāvību. Demokrātijas Paragvēs valdībā pēc konservatīvo valdīšanas un diktatūras režīma nav, demokrātija nav uzvarējusi. Mēs redzējām būtībā tādu kā apvērsumu Merkusur ir izteikušies pret to, un tāpat arī daudz citas institūcijas šajā reģionā ir izteikušās pret, un es domāju, ka arī mums būtu jānosod tas, kas ir noticis ar uh, ievēlēto Paragvajas prezidentu. Un jāizpauž solidaritāti Paragvajas iedzīvotājiem. Es gribētu teikt, ka tas ir apvērsums pret Paragvajas valstu un tās demokrātiju. Paldies, Trienta Filīdes kungs, nākamais runātājs θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας. Priekšsēdētājs kundze, gribētu vērst jūsu uzmanību uz atpakaļ atgriešanas nolīgumu, ko Eiropas Savienība parakstījusi ar Turciju. Esmu ļoti gandarīts redzot, ka Eiropas Savienība ir bijusi vienota ieviešot šo nolīgumu. Padomas secinājumos Jūnija padomas secinājumos ir runa par sadarbības pastiprināšanu ar Turciju iekšlietu un tieslietu jomā. Eiropas komisija un padome sagaida, ka Turcija īstenos šo nolīgumu attiecībā uz visām Eiropas Savienības dalību valstīm, ieskaitot arī Kipras republiku. Tādēļ, kā, kāpēc gan ir paredzēts trīs gadu periods, kā tāds eh, līguma neievērošanas, neievērošanas periods attiecībā uz dažām valstīm, ko Turcija var atļautos. Es domāju, ka tas ir nekonsekventi. Eh, tas liecina par Eiropas politikas nekonsekvenci šajā jomā. Paldies. Nākamais runātājs Batena kungs, lūdzu. On... Jā, iespējams, ka būs referents par referendums par Eiropas Savienību, bet neviens jau nezin, kāds būs uzdotais jautājums. Vienīgais, ko mēs zinām, ka jautājums netiks uzdots, vai Anglijai aiziet prom no Eiropas Savienības, jo patiesībā mēs nezinām, kāda Eiropas Savienība izskatīsies nākotnē. Tie, kuri argumentos izmanto dažādus apsvērums, zina, ka apvienotās Eiropas valstis šobrīd ir realiz, realitāte, un e, šie krīzes ir tikusi izmantota, lai ekonomisko un finanšu apsvērums izmantotu ciešākai politiskākai sadarbībai. Vienīgais, kas to nesaprot, ir Dēvids Kamerons un Anglijas neatkarības partija viņam var paskaidrot šo viņa neizpratni. Vienīgais, ko Anglijas vēlētāji vēlas, ir jautājums palikt mums Eiropas Savienībā vai nepalikt. Un mēs vēlamies nepalikt ātrā vairāk nekā palikt. Paldies Bātena kungam, tagad Zigidī kungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es e, vēlētos runāt par nelielu ciematu Ungārijā, kur sauc Onods. Mēs Ungāri ļoti lepojamies ar Boršudas apgabalā esošo ciematu. Galvenokārt tāpēc, ka pirms 300 e, gadiem Onodā notika parlamentāra asamblēja, un arī tāpēc, ka jau 600 gadus šajā Onodas ciematā notiek ļoti, ļoti slavens tirdziņš. Onudā ir bijusi gan turku okupācija, gan Habsburgu okupācija, gan arī de desmitgades komunistu okupācija. Bet šobrīd Onodu nevar izdzīvot Eiropas Savienībā. Patiesībā šobrīd Onodu tiek izplatītas baumas, ka Eiropas Savienības likumdošana neatļauj Onod rīkoties tā, kā viņi ir paredzējuši, organizējot šo brīvās tirdzniecības tirdziņu. Es vēlētos jums atgādināt, ka Onod ir vieta, kurā mazie lauksaimnieki un zemnieki var ierasties, mainīties ar saviem produktiem un ražojumiem. Tas būtu lieliski, ka viņi to varētu turpināt. Tagad Bratkovska kungam vārds saka prieksēdētājs kundze. Nē, Bratkovska kungs nav šeit. Sikierska kungs lūdzu nākamais. Paldies, prieksēdētāja kundze. Es uzskatu, ka tas ir arī pēdējais, eh, ir, ir tikusi nosvilpta pēdējā spēle futbola čempionātā, un mēs esam ārkārtīgi lepni, ka mēs esam piedalījušies. Mēs esam lepni par šo Eiropas notikumu, un raugoties uz pēdējo nedēļu notikumiem Eiropas čempionātā, tad um, Mēs redzējām, ka divas valsts var veiksmīgi sadarboties, pie tām ne tikai futbola jomā, bet arī citās. Polijā ar Ukrānu ir izdevies sadarboties arī daudzās citās jomās, un to atbalsta daudzi Eiropas Savienības vismaz futbola fani. Un Polijas un Ukrainas tiešāka sadarbība ir apsveicama, un Polija vēlētos pateikties Ukrainai un pateikties arī visiem futbola faniem, ka jūs mums izrādījāt uzticību organizēt futbola čempionātu. Vēlētos pateikties arī Eiropas Savienībai, kur ir finansējuši šo futbola čempionātu. Šajās valstīs ir būtisks futbola infrastruktūras, dažādas um, ceļu infrastruktūras, un tas viss eh, novedīs. Tiek pārtrauks runātājs priekšsēdētājs Ikierska kungs, paldies! Paldies! Un tagad saka priekšsēdētāja, es dodu vārdu Kosteks skundzei, lūdzu. Euh, priekšsēdētājs skundze, rīt mēs debatēsim par aktu Šovakar gribētu pieskarties kādam jautājumam, kas, manuprāt, ļoti svarīgs un kas e, sasauc ar akta problemātiku. Gribu atsaukties uz Degūta kunga teikto Startautiskās eh, tirdzniecības komitejā 20. jūnijā. Viņš teica, ja jūs nolemsiet balsot negatīvi pirms Eiropas tiesas nolēmuma, tad varu jums teikt, ka Eiropas komisija tomēr turpinās darboties, pēc, turpinās. Uh, iesāktos darbus, un mūsu iesāktā rīcība nepārtrauks tiesas spri tiesas spriedumu pieņemšanu. Manuprāt, viņa vārdi ir pretrunā ar līgumu, un arī tie pierāda to, ka komisārs ar necieņu un pat nicinājumu izturs pret Eiropas parlamentu, pret demokrātiju kopumā un pret tiem pilsoņiem, kurus mēs šeit pārstāvam. Paldies, saka priekšsēdētāji. Mm, jūs minūte ir beigusies, un, manuprāt, visi saprata, ko jūs gribējāt teikt. Paldies, Kasteks kundze. Kelī kungs, nākamais runātājs, lūdzu. Paldies. Runājot par to, kas ir kas ir panākts eh, pamatskolās un kādu lielisku dāru, darbu dara skolotāji, tad eh, programma, tā saucamā zaļā programma, kas ir domāta bērniem, lai tos iepazīstinātu ar dabu, ar respektu pret eh, dzīvniekiem un ar vidas problēmām, un man tiešām pārsteidz, cik ārkārtīgi izglītot ir skolotāji šajos jautājumos. Ir ļoti svarīgi šīm skolām un arī skolotājiem sniegt nepieciešamo atbalstu, jo viņa darbs ir ļoti augstu novērtējams. Es vēlētos ieteikt parlamentam apbalvot šo skolotāju darbu, jo viņi dara tik ārkārtīgi daudz, lai uzlabotu skolēnu zināšanas, un bieži vien šis darbs ir brīvprātīgs. Paldies Kelī kungam, un tagad Kostelo kundzei dod vārdu. Lūdzu. Thank you, Madam Chair. The... Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas samita vārda lēmums uh, pagājušajā nedēļā pieņemtais lēmums ir ļoti labs. Īrija ir uh, nesen atguvusies no banku sabrukuma, taču ir jāpieņem ļoti atbildīgi lēmumi. Konkrētie lēmumi, kas pagājušajā nedēļā samita tika pieņemti, ļaus uh, īrijai uh, ātrāk atgriezties uh, pie normālas tirkus funkcionēšanas. Un tas ir tajā brīdī, kad īrijas iedzīvotāji 20, 31. maijā nobalsoja par stabilitātes līgumu. Um, tie cilvēki, ja mēs būtu noteikuši veto, tad nekas tāds nebūtu iespējams. Bet runājot par banku savienību un ciešāku fiskālo savienību, uh, Mēs nedrīkstam zaudēt sociālo dividendu šajā kontekstā. 120 miljārdu eiro lielā investīcija pak pakotne un vienošanās par projekta obligācijām ir nāk īstajā laikā, jo tas stimulēs publiskās investīcijas. Es domāju, ka ir jādomā par sociālajām investīcijām un jādomā par to, kā panākt taisnīgāku sabiedrību. Paldies, Bilbao kundze, lūdzu. Gracias, presidenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs, es vēlos apsveikt Eiropas samita šo pēcpusdienu panākto vienošanos par eiro glābšanu, bet gribētu runāt arī par problēmu, kas skara Eiropas reģionu, kas eh, atbilst Luksemburgas tiesas kritērijiem un fiskālo ekonomiku. Es nāku no Basku zemes. 30 gadus mēs esam atbalstījuši reālo ekonomiku un esam atbalstījuši starptaut politiskos pasākums, inovācijas un sociālo ekonomiku. Mēs eh, bijām kā piemērs eh, Un eh, šobrīd mūs kritizē par to, ka mēs esam šādu politiku īstenojuši. Mūsu 30 gadu ilgie pūliņi tagad šķiet ne, tiek nopelti, bet mēs to neesam pelnījuši. Mūsu uzņēmumi ir ļoti prestiži, un viņi cenšas rast risinājums un tādu pieeju Un es gribētu teikt, ka tas ir paradoks, un tad to sauc par uh, teritoriālo spiedumu, spiedienu. Kristaģelos kungs. Kristaģelos kungs, lūdzu. <laughs> Σίγουρα εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε ενδιαφέρουσε συζητήσει όπω για. Paldies, priekšsēdētājs. Esmu pārliecināts, ka uh, padomas līmenī notiek interesants diskusijas par to, kas eh, notiek veselības sektorā laika posmā no 14 līdz 20 gadam. Šis politikas pamatā ir eh, iedzīv, visiem iedzīvotājiem nodrošināt piekļuvu veselības pakāpojumiem, bet Grieķijā veselības apdrošināšanas sistēma sabrūk. Varas iestādes manā valstī tikai ar grūtībām spēja eh, pārvaldīt pamata veselības pakalpojums. Mēs redzam, ka par 30% eh, ir pieaudzis eh, hospitalizēto pacientu skaits, bet mēs redzam, ka trūkst līdzekļu un tāpat arī trūkst darbinieku medicīnas iestādēs. Un liela daļa sabiedrības šobrīd vairs tiek tā kā izslēgt no veselības sistēmas. Nesen tika nosūtīta vēstule, lai ja šajos nopietnos apstākļos uh, kaut ko darīt lietas labā. Es domāju, ka Grieķijā ikvienam cilvēkam ir tiesības dzīvot cilvēku cienīgu dzīvi un uh, saņemt profilaktisko un uh, pamatveselības aprūpu. Un tāpēc es domāju, ka komisija ir pienācis īstais laiks paraudzīties uz memoranda notikumiem. Paškas, Paškas kungs. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi, vai jūs varat iedomāties, ka Krievijas um, domas politika attiecībā uz nacionālo minoritāšu politiku dotos uz Latviju vai Grieķiju, neinformējot šīs valstis, tās gal galā ir suverēnas valstis, un ka šis valsts norganizēt oficiāls senāksmes attiecībā uz to, kas uh, viņuprāt, notiek ar uh, mazākumtautībām. Vai jūs domājat, ka, mēs, ka mums nevajadzētu runāt par šādiem notikumiem? Taču pirms dažām dienām Ungārijas parlamenta komiteja iepriekš nepazinojot Slovākijas iestādēm, norganizēja provokatīvu tikšanos Slovākijas teritorijā. Ungārijas deputāti slepus bija noīrējuši Komārno universitātē vietas, un tad, kad viņi ieradās šajā akadēmijā runāt par to, kā Slovākijas valdībai būtu jāizturās pret Ungāriem Slovākijas teritorijā. Vai viņi vienkārši aizmirs par uh, pieklājības uh, normām starptautiskajās iestādēs, kāpēc viņi neinformēja. Runātāji pārtrauc. Vadims Tūdošs, lūdzu, nākamais runātājs. Dāmas un kungi, es gribētu paziņot, ka Eiropas Savienībā mums ir 26 neatkarīgas valsts un viena kolonija. Man mīļākā valsts Rumāniju, bet tā nav šāda tāda kumā, nu, kolonija, tā ir amerikāņu kolonija. Mēs redzam, ka tur ir āģenti, kas darbojas kā verkturi, un eh, viņiem ir trīs galvenās rūpes. Pirmkārt, nolaupīt, izlaupīt valsti, nolaupīt zeltu, sudrabu un urānu, kā arī dabas gāzi. Otrakārt, piespiest rumāņus parakstīja tāds neekonomisks līgums, kas viņiem liktu nopirkt eh, F-16 eh, lidmašīnas, kas ir eh, ražot 65. gadā, un padarīt Rumāniju par pretraķešu vairogu pret Krieviju, un vēl vienas bāžas nolaupīt vēlēšanas. Pēdējais pasākums šajā jomā notika pašvaldību vēlēšanu laikā vairāk nekā 900 cipu aģentu tika iesaistīti pašvaldību vēlēšanu rezultātu ietekmēšanā. Runātāja pārtrauc. Fla Flašikovs Benovs kundze. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi, pašlaik Eiropas Savienībā katrā, katrā dalība valstī valda lielas finansiālas problēmas, pat arī politiskas un ekonomiskas un sociālas problēmas ir ļoti aktuāls. Un tāpēc šādā brīdī dalību valstīm ir ļoti svarīgi cieši sadarboties un uzturēt vislabākās attiecības. Partnerībām būtu jābūt šīs dien, mūsdienu Eiropas pamatā, un tāpēc es gribētu uh, atbalstot savu kolēģi vārdus. Arī es esmu ļoti nobežījusies par to, ka Ungārijas parlaments ir eh, īstenojis Slovākijas republikas suverēnajā teritorijā pasākums, par kuriem kolēģis jau runāja. Tas ir nosodāmi. Slovākijas valdība dara visu iespējamo, lai saglabātu labas attiecības ar kaimiņu valstīm. Un es esmu pārliecināta, ka Ungārijas valdībai būtu jādara tas pats. Oja. Paldies, Oilansko. Pat mikro, pat mikro. Bez mikrofona runāja Landskundze. Tagad. Godātā prieksēdētājas kundze. Paldies! Pagājušajā gadā es viesojoties Vašingtonā tikos ar pārstāvi palātas abām partijām un arī ar senātu abām partijām. Tur mēs runājām par Magnitska lietu. Kā jūs ziniet, Amerikas Savienotajās valstīs gan apakšpalāta, gan senāts ārlietu komitejās ir balsojusi par šo lietu. Un Igaunijas parlamentā mēs ārlietu komitejā diskus, diskutēsim par tā saucamo Magnitska lietu. Magnitskas ziņojumu. Šis ziņojums ir lielā mērā vienlīdzīgs tam, par kādu diskutēja Amerikas Savienotajās valstīs, lai augsta līmeņa varas pārstāvi, kur ir saistīti ar organizēto noziedzību Krievijā, ar korupciju vai ar citiem smagiem noziegumiem, lai šie cilvēki nenonāktu Eiropas Savienībā. Prieksēdētāji, paldies. Kretu kundze, lūdzu. Prieksēdētājs kundze. Es e, vēlētos protestēt pret e, tiem pārkāpumiem, ko valsts institūcijas e, un īpaši valsts varas iestādes, neskatoties konstitucionālajiem likumiem, īsteno pret dažādiem cilvēkiem. Uh, Šobrīd tiek īstenoti patreizējās valdības e, kontrolas instrumenti, un šie instrumenti tiek izmantoti, lai aizkavētu patreizējās valdības funkcijas. Konstitucionālā tiesa ir nobloķējusi premjerministra funkcijas. Mēs piedzīvojam dažādas apvainojumus, mēs piedzīvojam to, ka policisti un ārsti tiek aizkavēti izpildīt savu pienākumu. Es uzskatu, ka tas ir tiesību pārkāpums, un tas notiek Eiropas Savienības dalību valstī. Tā ir kampaņa, kur institūcijas šobrīd īsteno prezidenta funkcijas ietvaros un Eiro EPP iestājas par demokrātijas īstenošanu. Un tagad Dančels kundze. Paldies, prieksēdētāji skundze. 10. jūnijā notikušās vietējās vēlēšanas politiskajā dzīvē Rumānijā ir ieviesušas noteiktas izmaiņas, un Rumānijas iedzīvotāji ir balsojuši par šīm izmaiņām. Mēs vēlamies beidzot izprast, kādā veidā demokrātija ir tikusi tricināta pēdējos gados, un Rumānijā šobrīd vēlas redzēt sociāldemokrātiskas izmaiņas. Es priecājos par to, ka Eiropas parlaments balsoja pret labējās partijas Rumānijā ierosinājumu debatēt par to, vai Rumānijā ir demokrātija. Uh, Rumānijā demokrātija uzlabojas lēni un tomēr, un to atbalsta un tā domā arī lielākā daļa Rumānijas iedzīvotāju. Protams, ka mēs Rumānijas parlamentā diskutēsim par šiem jautājumiem, un šobrīd par to jau tiek darīts, tiek diskutēts par pēdējo Eiropas samitu secinājumiem. Premjerministra Pontas attieksme pret šiem secinājumiem un arī pret to, ka parlaments tik atklāti diskutē par Eirosamitu rezultātiem, ir ļoti labs signāls šīm pārmaiņām Rumānijā. Galagērkungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Es eh, ļoti lielā mērā atbalstu pagājušajā nedēļā Briselē notikušo samitu, jo Eirozonas banku tieša dekapitalizācija veicinās ekonomisko izaugsmi. Un šobrīd panāktā vienošanās ir būtisks solis uz situācijas atrisinājumu īrijā, un mēs uzskatām, ka tādajādi no īrijas nodokļu maksātāju pleciem tiks noņemts būtisks sloks. Tagad es saprotu, ka finanšu ministra Eiropas Savienības līmenī runās par to, ko darīt ar īrijas bankām. Tas pats attiecas arī uz Spāniju un citām Eirozonas bankām. Samita rezultāti priecē īrijas iedzīvotājs par to, ka referendumā īrija nobalsoja par, un šobrīd eh, tas ir ārkārtīgi būtisks drošības instruments, kuru Eiropas Savienības līderi ir īstenojuši banku un valstu glābšanai. Paldies! Tagad Sarbu kundzei vārds lūdzu. Vă mulțumesc! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Pēdējās nedēļās mēs esam runājuši par kopīgās lauksaimniecības politikas reformām un arī 13. gada daudzgadu finanšu plānu. Pagājušajā nedēļā Polude Kastru piedalījās Bukarestē organizētajā sanāksmē kopā ar Rumānijas zemniekiem. Tajā mēs diskutējām arī kopā ar maniem sociālistu kolēģiem par komisijas priekšlikumiem. Un es uzskatu, ka kopīgās lauksaimniecības politikas nākotnē noteikti būtu jāņem vērā atšķirības starp tā saucamajām spēcīgi attīstītajām lauksaimniecībām noteiktās dalību valstīs, un varbūt starp tā, ar tādām valstīm, kurās lauksaimniecība ir nedaudz vājāka. Es atbalstu Kapolas Santas kunga ziņojumu, kurā tiek pieprasīta tiešo maksājumu adekvātāka sadala Eiropas Savienības dalību valsts starpā. Lai nebūtu tāda situācija, ka tās dalību valsts, kuras saņem mazāk, joprojām atrodas ļoti sliktā situācijā. De Angelis kungs lūdzu. Uz mikrofonu runāja priekšsēd, runāja Dangelis kungs. Ņemot vērā to, ka pēc septiņiem gadiem cilvēki videokonas fabrikā ir strādājuši ar samazinātām algām. Beidzot šī fabrika ir, nopazī, ir nobankrotējusi un šobrīd 1300 iedzīvotāji ir zaudējuši darbu. Tā ir liela otrākā, otra lielākā rūpnīca Anagni reģionā, un šobrīd šie cilvēki ir izlikt uz ielas, un neviens neinteresējas par viņu vajadzībām. Tika īstenots mēģinājums šo rūpnīcu pārcelt uz trešo valsti, un es uzskatu, ka Eiropas Savienības institūcijām ir jādara viss iespējamais, lai iestātos par strādājošo dzīvošanas tiesībām. Septiņus gadus šie strādājošie cīnījās par tiesībām strādāt, un es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāizmanto viss tās rīcībā esošie instrumenti, lai nodrošinātu šādu situāciju. Kortes Lastra kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos runāt par Spānijas valdības īstenoto pieeju zinātnes un pētniecības projektu finansējumā. Mēs redzam, ka Spānijā zinātnē atvēlētais finansējums ir samazinājies par 25%. Patiesībā finansējumam vajadzētu būt pieaugošam, un mēs redzam, ka no Spānijas aizplūst zinātnieki un pētnieki. Jo nedrīkst būt tā, ka Spānijas valdība piešķir pāris stipendijas, stipendijas. Šobrīd mazākā 5% Spānijas IKP tiek izmantots zinātnē. Mums ir nepieciešams ilgtspējīgs modelis un tam ir vajadzīga nauda. Protams, kā šobrīd Spānijas valdība īsteno zinātnieku skaita samazināšanas politiku. Spānijas valdība šobrīd, ņemot vērā krīzes argumentu, uh, samazina iespēju attīstīties zinātnē un arī attīstīties eh, ekonomikai. Un tagad eh, Ajala Senders kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es vēlētos izmantot šo iespēju un atbalstīt ECC eh, advokātu atbrīvošanu, tajā skaitā Esteban Peraltas Lusilas kunga atbrīvošanu, ku, kas tika panākta starptautiskās sabiedrības iejaukšanās rezultātā. Es atbalstu šo atbrīvošanu, protams, ka advokāti bija strādājuši tā, kā advokātiem pienākās. Varbūt sliktā ziņa ir tā, ka viens no helikopteru pilotiem šobrīd ir nonācis zināmās problēmās, proti valsts finansējumu tam vairs nepietiek. Un eh, patiesībā šeit eh, es runāju par zināmām nodavām Spānijā, bet eh, jebkurā gadījumā es vēlētos runāt par investīciju apjomu. Paldies! Un visbeidzot, Kučierī kungam vārds. Paldies, prieksēdētājs kundze! Runājot par likumīgo imigrāciju, tad pēdējās nedēļās šī problēma ir strauji pieaugusi savos apjomos. Daudzi pamet manu valsti, un eh, šī problēma joprojām ietekmē tos cilvēkus, kur ierodās Maltā, likumīgi ierodās. Es vēlētos visus aicināt no Eiropas Savienības puses un arī no dalību valstu puses izrādīt lielāku solidaritāti pret legālajiem imigrantiem, jo šobrīd eh, tā ir tikai Malta, kur uzņem šo lielāko slogu. Maltai vairs nav kapacitātes. Eiropas Savienības imigrācijas politika ir pilnībā izgāzusies, tā nedarbojas. Ir tikai dažas dalību valsts, kuras eh, piedāvā palīdzību tā saucamajām robežu valstīm, tajā skaitā arī Maltai. Citām dalību valstīm būtu jābūt pienākumam, kaut vai solidaritātes vārdā, rīkoties tā, kā dara citas. Es uzskatu, ka ir jābūt striktiem nosacījumiem, kas attiektos uz visiem. Vēlos mudināt, lai arī citas dalību valsts piedalītos legālo migrantu izvietošanā Eiropas Savienībā, bet tam ir nepieciešams adekvāts mehānisms Eiropas Savienībā. Likumīgs mehānisms, saistošs mehānisms. Paldies, līdz ar to vienas minūtes runas ir beigušās, pāriem pie nākamā ziņojuma. Pausens kundze ziņojums dzīvnieku aizsardzības un labturības stratēģija eh, laika posmam no 2012. līdz